Jā, kolēģi un kolēģi, bet ņem zī. Dargie kolēģi, lūdzu, ņemiet savas vietas. Wir haben gestern beschlossen. Vakardien mēs lēmām nedaudz grozīt darba kārtību, un tādēļ sāksim ar 15. darba kārtības punktu ziņojums par alternatīvo metožu izstrādi, apstiprināšanu un juridisku atzīšanu attiecībā uz testiem ar dzīvniekiem kosmētikas nozarē. Tas ir 2009. gadā tapis ziņojums. Pēc tam būs 16. darba kārtības punkts. Margarets Okenas mutiskais jautājums par ūdenī esošo prioritāro vielu saraksta pārskatīšanas atlikšanu. 10.40 Mēs balsosim par 10, 13, 14 un 11 darba kārtības punktu, un tad par uh, uz kuģiem izmantojamo degvielu. Tagad sāksim ar 15. darba kārtības punktu. Sākumā došu vārdu komisijas pārstāvim. Jā. Minokundze? Lūdzu. Good morning, ladies and gentlemen. Paldies, priekšstādātāji, labrīt, dāmas un kungi. Tad nākam klajā ar pēdējo ziņojumu, kuru publicējām par um, zīmnieku izmantošu uh, kosmētikas uh, produktu testēšanā. Kā jūs zināt, ir paredzēts atcelt šo dzīvnieku izmantošanu šādiem mērķiem. No 2000, 2000, 2004. gada septembra e, ir ierobežojumi, un no 2009. gada mārta ir arī aizliegts Eiropas Savienībā laist tirgu kosmētiskus produktus un tā sastāvdaļas, kuras ir izmantotas, ir testētas ar dzīvniekiem. Tas attiecas uz eh, visiem draudiem cilvēku veselībai. 2013. gada marts ir tad pēdējais um, termiņš, kad jāatsakās no šādiem testiem. Komisijai ir pienākums eh, pētīt, eh, cik lielā mērā tiek īstenot šie noteikumi saistībā ar šo eh, termiņu ievērošanu attiecībā uz dzīvnieku izmantošanu un sniegt informāciju parlamentam. Direktīva paredz ka uh, pastāv, jāpastāv alternatīvām uh, testēšanas sakarā. Ja līdz 2013. gadam šādas alternatīvas netiks pilnīgi īstenots, tad uh, var nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumu. Tātad mēs sniedzam informāciju par uh, alternatīvajiem testiem kosmētikas nozare 2011. gada septembrī. Šim ziņojumam tagad ir divi mērķi no vienas puses Tas ir eh, mm, ziņojums saskaņā ar kosmētikas direktīvu. No otras puses, tas arī informē Eiropas parlamentu un padomi, ka uh, testi ar dzīvniekiem, uh, kas ir jāceļ līdz 2014. gadam, netiks uh, atcelti pilnībā līdz 2013. gada martam. Uh, komisijas ziņojums nesniedz informāciju, kā tiks risināt šī problēma, ka nav pilnīga atteikšanās no testiem ar dzīvniekiem. Par spīti tam, ka alternatīva šādiem testiem ir pieejams, ziņojuma secinājums tomēr ir pozitīvs, e, salīdzinot ar situāciju, kāda bija 2003. gadā. Testē ar dzīvniekiem Eiropas Savienībā tagad ir palikuši pagātnē. Gadu gaitā dzīvnieku izmantošana testos ir, salī, ir, samazinā, ir samazinājies no 344, kas bija 2009. gadā. Ir panākt arī vienošanās starptautiskajā sadarbībā, Eiropas Savienība tagad ir vadoša alternatīvo metožu izstrādē, un tā sadarbojas ar starptautiskiem partneriem, atzīstot citas metodes saistībā ar regu, regulējumiem kosmetikas nozarē. Pašreizējais ziņojums arī norāda uz to, ka pētniecībā ir pieejama nozīmīgi resursu līdzekļi, pašreizējie līdzekļi, ko ir ko starp 2007. un 2011. gadu uh, ir piešķīrusi komisija, ir 214 miljonu eiro, no tā 100, uh, eh, pār par 180 miljoniem tika izmantoti dzīves programmā un 42 tūkstoši alternatīvo, 42 miljonu alternatīvo programmu izstrādē kosmētikas nozara arī īsteno savu, eh, savu spētniecību. 24 miljonus ir piešķīrusi pati nozare kopīgiem projektiem, un tā skaitā arī Eiropas ietver programmai. Runājot par alternatīvajām metodēm, to pieejamību saistībā ar 2009. gada termiņu alternatīvās metodes no septiņiem gadiem tagad pieejams piecos attiecībā uz uh, toksis, uh, toksisko sastāvu ir aizliegt pētījumu ar dzīvniekiem. Runājot par ārkārtēju toksicitāti un uh, uh acu mm, kairinājumu, arī te ir sasniegt zināms progress. Runājot par 2014. gada termiņu. Par spīti zinātnes attīstībai alternatīvās metodes nebūs pieejamas nevienai no trijām uh, metodēm, kas paš, pat labam tiek izmantots. Komisija labi apzinās uh, alternatīvo metožu pieejamības lielo nozīmi laikam līdz 2013. gadam sagatavojot ziņojumu un uzstāšanos šodien, Komisija ir izmantojusi ne tikai iekšējās zināšanas šī eh, ziņojuma sagatavošanai, bet arī iesaistīs daudzas interesētās puses, nevalstiskas organizācijas, nozars pārstāvis un ar Eiropas Savienības dalību valstis un eh, patērētāju drošības zinātnisko komiteju. Eh, visi šī, visi šīs iesaistītās piedāvāja savus ekspertus un viņi sniedza ieguldījumu alternatīvo meto, metožu validēšanai un iespējamās eh, piedāvāja variants, kāda būtu alternatīva meto, kādas būtu alternatīvās metodas nākotnē. 2010. gadā bija sabiedrības aptauja, gatavojot ziņojumu ekspertu ziņojums alternatīvās, um, e, alternatīvie testi bez dzīvnieku izmantošu kosmētikas nozame, nozarē. Šāds ziņojums tiks sagatavots 2010. gadā, tas ir pieejams Eiropas komisijas tīmekļa vietnē. Secinājumi saistībā ar uh, alternatīvajiem mm, alternatīvām metodēm nav nekas negaidīts. Sākotnējie noteikumi tika jau izstrādāti 2003. gadā un bija skaidrs, ka rast alternatīvās metodas nebūs viegli. Un šī apsvēruma dēļ komisija tika uzdots pārskatīt situāciju, sniegt informāciju par to līdz 2013. gadam. Pēdējo divu gadu laiko komisija atkārtot ir norādījusi, uz grūtībām rast alternatīvos testus attiecībā uz divām pamat kategorijām, kurās tiek izmantot dzīvnieki tagad. Te ir arī runa par dzīvnieku labturību un par kosmētikas produktu drošību patērētājiem. Un te ir arī saikne ar sociālo ekonomisko uh, klimatu. Skaidrs, ka uh, bez alternatīvajām metodēm nebūs iespējams izpildīt prasības, un līdz ar to, eh, zinām, produkti eh, nebūs laižami tirgu, un tas vēl vairāk ietekmēs ekonomisko situāciju. Galīgais lēmums vēl net, netika pieņemts, kā komisija risinās pašreizējo situāciju. Kā iespējams zināt? Komisārs ir ciešā saziņā ar daudzām iesaistītām pusēm, kas eh, nodarbojas ar šo jautājumu. Papildus sākotnēji izskatāmajiem variantiem tā tad bija paredzēts vai nu paturēt termiņu, vai atlikt uz vēlāku laiku. Pat labam tiek izskatīta arī iespēja iekļaut dažus pamat elementus. Viens no šādiem elementiem būtu tas, ka termiņš netiktu pārlikts uz vēlāku laiku, taču būtu izņēmumi katram gadījumam atsevišķi attiecībā uz eh, jaunu sastāvdaļu laišanu tirgu. Te ir arī paredzēts izmantot uh, datus citā kontekstā. Mums ir jāturpina stiprināt privātā un valsts pētniecību vēl, lai tiktu pieņemt visi noteikumi. Nosakot augsta līmeņa dzīvnieku labturību, šī pakotne ļautu iedzīvotājiem izmantot eh, pamatproduktus, kam ir eh, svarīgi pievienotā vērtība, izmantojot eh, izņēmumu mehānismu. Tas kalpo par stimulu ieguldīt pētniecībā, taču arī uh, pilnīgi neatšķirtu Eiropas Savienību no galvenajām pētniecībām kosmetikas nozarē. Paldies! Paldies! Äh, paldies komisijai. Kolēģi ir pieteikušies izteikties. Mēs arī esam uzņēmuši viesus. Tie ir viesi no Berlīnes. Tā ir Dagmārs Roda Bērendas apmeklētāja grupa. Sirsnīgs veikt uh, eh, vidas komitejā. Ein Kamerateam ist hier anwesend von. Šeit ir arī uh, filmēšanas grupa no Eiroparl TV, kas uzņem mūsu sanāksmi. Dagmārot Bērenti pirmā. Viņa bija referente un pēc tam Jordan Cizēļa kundze. Thank you very much, Mr. President. Liels paldies priekšsēdētāji. Nu, savu apmeklētāju labā, kas brīnās, kāpēc es nerunāju vāciski, un, protams, es to varētu darīt, eh, jo tulkojums būtu vienkārši lielisks, un tulki noteikti būdēs labprāt gribēt, lai es runāju vāciski, bet es tomēr to nedarīšu. Daru to tāpēc, lai man būtu šeit tieša sazināšanās ar Eh, komisijas pārstāvi, un tāpēc runāšu angliski. Bet, nu jā, jūs no Berlīnas droši varat eh, būt pārliecināti, ka es citreiz runāju vāciski. Paldies priekšādatājai ar taisnību, ka es strādāju par referentu gandrīz pie katra tiesība akta, kas bija saistīts ar kosmētiku pēdējos 17 gados. Uh, Un, nu, mans jautājums tāds, ko gan komisija nu mums gaida? Ko tā domā, ka mēs darīs? Jā, bija trīs nenokārtot punkti, jā, bija arī termiņš 2016. gada marts. Nu, un, protams, pilnīgi acīm redzam, ka mēs šo te, šajā termiņā iekļauties nevarēsim. Ko jūs vēlaties, lai mēs tagad darām? Vai jūs vēlaties, lai es kā referente un. Um, un persona, kas aizstāv dzīvnieku testēšanas izbēgšanu, pēkšņi teikt, jā, es saprotu, cik ārkārtīgi delikāts jautājums šis ir, un mums tagad, nu, tiešām tāpēc vajadzētu rast citus risinājumus. Nu, man jāsaka, ka, nu, visu cieņu, protams, un tā tālāk, bet tas ir ārkārtīgi grūti. Tas, ko jūs gaidat no mums šobrīd, tuvojas neiespējamam. Varbūt mums varbūt būtu vajadzēs būt aktīvākiem pagātnē, kaut gan nozars pārstāvji man saka, daži no šiem punktiem nebūtu, eh, nepie, nav tādi, kur tiktu piedāvāts jaunas zinātniskas iespējas. Man vienmēr patīk konsultēties ar citiem, kam, kam ir zinātniska ekspertīze vairāk kā man. Nu, šī sanāksme tiek arī laista internetā, un tāpēc man jābūt ļoti piesardzīgais. Nekādā gadījumā negribu radīt iespēju, ka vēlos, ka šie tiesību akti kļūst vājāk. Nē, to nekādā gadījumā nevēlos panākt, bet gribētu lūgt komisijas pārstāvē padomāt par eh, tālāko minēšu un atgriezties vēl pie šī jautājuma. Nu, lūk, tajā brīdī, ja mēs konstatējam, ka nav iespēju uh, Uh, visos šajos punktos līdz 2013. gada martam rast citus risinājumus. Vai ir taisnība, ka mums ir vajadzīgi visi šie trīs punkti attiecībā uz kosmetoloģijas produktiem? Ir taču kaut kādas uh, arī nu, prognozes zinātniskajā pasaulē, kur teica, ka šie punkti nav, nav svarīgi visiem produktiem. Tāpēc varbūt varētu tā saprātīgā veidā nošķirt vairākās kategorijās, kur tad ir tie produkti, kuriem ir vajadzīgi šie N punkti un kur nē. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, vēl, vēl ko gribēju teikt? Ko jūs teicāt? Un es negribētu to šeit paust kā savidē, bet es gribētu jums, Lagriņiek, un zvaicāt. Jūs teicāt, lūk, ka būs izņēmumi, uh, kas būtu, tiktu noteikti katram gadījumam atsevišķi. Vai tas nozīmē, ka produkti, kuriem tiek noteikts izņēmums, e, saturētu pilnīgi jaunas vielas, vielas, kas ir milzīgi vērtīgas, vajadzīgas sabiedrībai, un tad tādā gadījumā šī lielā vērtība priekš sabiedrības tiktu konstatēta ētiskā un zinātniska rakstura komitejā, jeb tas būs tas pats kā citu datu izmantošana no citiem kontekstiem, respektīvi, ja tiek kāda, kāds produkts pārbaudīts eh, ar ķimikālijām, tomēr var to tālāk vēl testēt arī uz dzīvniekiem. Tas taču vēl tālāk vaināšana, vai tā kā jūs pārliecināsieties, ka mēs neredam šeit kaut kādas iztrūkums, kādas tukšās vietas, un es priekšēdētāji gribētu, lai komisijas pārstāv pie šie jautājumi vēl pakavējas. Jā, pieci runātāji pieteikušies šeit runātāju sarūks, sarakstā Es rodēju Rodas Berens kundzei ļāvu tam mazliet ilgāk izteikties. Bet tagad gribētu lūgt visus izteikties ļoti lakoniski tā, lai visi varam diskutīt vēl tālākos punktus. Pusotru minūti katram. Jo ir taču vēl citi darba kārtības punkti un turklāt balsošana, kas sāksies 10.40. Un tālāk došu vārdu Romanai Cīzēras kundzei, lūdzu pēc tam būs Kris Deivis un pēc tam Fransuāls Grostet. Lūdzu. Hvala, hvala za besedo. Lielas paldies priekšādātāji. Tādu kā situācija šobrīd, tad jāsaka, mums lūk ir aizliegums no 2013. gada, un no otras puses ir eksperti un Eiropas komisijas ziņojums, kas saka, ka mēs nevaram aizstāt visus šos dzīvnieku testēšanas pasākums. Tātad no vienas puses ir šī politiskā joma, kur mēs skaisti runājam tā tālāk, un no otras puses ir reālā pasaule. Un 2013. gads taču ir jau tepat aiz stūra. Un ja mēs pieturēsimies pie šīs nepieciešamības pilnībā aizliegt dzīvnieku testēšanu, kā arī tādu kosmoloģisko produktu importēšanu, ko šādi testi tiek izmantot, mēs, protams, aizstāvēsim patērētāju drošību. Ne jau, ka mēs samazināsim standartus, bet tas nozīmē, ka patērētājiem būs pieejama mazāk produktu izvēle tirgū. Jaunu produktu izstrādāšana novadīs pie palielināts drošības, un tāpēc ilgtermiņā Eiropas patērētāji būs labāk aizsargāti. Viņi varēs savā izvēles lokā redzēt produktus, eh, kas ir kvalitatīvāki. Ja šāda aizlieguma nebūs, tad tie būs nekvalitatīvāki un eh, sliktāki. Nu, otrs savukārt, ko gan vēlos arī paturēt acīs, ir nozars konkurētspēja. Es nerunāju šeit runāju par lielajām kompānijām. Nē, es runāju šeit par MVU, par darba vietām šajos MVU, un turklāt dzīvojam šobrīd ekonomikas krīzes situācijā. Tāpēc mums divkārt jāpārdomā, pirms nākam klajā ar šāda veida pasākumiem un mēriem. Un tāpēc domāju, ka izņēmuma pieļaušana ir viena no iespējām, un no tās nevaram šajā gadījumā izvairīties. Citādi zaudētāji būs visi, bet priekšādātāji. Bet ir vajadzīgi līdzekļi pētniecībai un izstrādai. Ļoti daudz finansējuma ir ticis veltīts alternatīvu metožu izstrādai, un es domāju, ka mums ir jārod tāds modelis, kas uh, motivētu industriju uh, Um, meklēt jaunus risinājumus un nevis tos nemeklēt. Paldies! Nākamais runātājs Kris Dēvis. Paldies! Augstu vērtēju komisijas paziņojumu. Jā, mēs varam visu sev sist uz plecu un priecāties, tāpat arī komisija, kā arī kosmetikas nozarē, par to, ka lūk ir gūts milzīgs progress pēdējos desmit gados šajā jomā. Tiešām panākumi ir gūti daudz un dikti Tāpat arī priecājos, ka komisija nav uz galda likusi kaut kādus konkrētus priekšlikumus, kas līdz ar to likt mums pieņemt ļoti nopietnu un grūtu lēmumu jau šobrīd, jo lēmums būs sarežģīts. Es saprotu, kāda ir reālā situācija, kāda ir reālā dzīve, bet pirms desmit gadiem daži no mums teica arī, lūk, ka mums vispār nevajadzētu uh, nodarīt pāri dzīvniekiem tikai tāpēc, lai izstrādātu jaunus produktus, kas tad nu, nāktu par labu mūsu skaistumu kopšanas vajadzībām. Un es domāju, ka šis arguments joprojām ir uh, aktuāls. Iepriekšējā runātāja teica, ka varētu tikt apdraudēt cilvēku veselību. Nē, neviens no produktiem taču te tiks izņemts no, no tirgus, tāpēc es nedomāju, ka šāda veida draudu pastāv. Es tāpat tāpat laikā no komisijas gan gribētu dzirdēt, ko tā domā, vai tā ir izskatījusi atsevišķas alternatīvas, ko piedāvā NVO uz pašreizējiem testēšanas metodēm, kam nav pieejams alternatīvas. Cik nepieciešama ir šāda testēšana, varbūt ir veids, kā apiet šo problēmu un nevis vienkārši pieņemt to kā absolūtu šķērsli. Un es gribētu redzēt, kādi ir šie konkurētspējas argumenti, vienkārši lai redzētu, cik lielā mērā tad tiktu no, izdarīt ietekme uz nozari ar pašreizējiem tiesību aktiem, ja tie tiek īstenot simtprocentīgi, bez izņēmumiem. Jo šobrīd es tiešām to nezinu, te tiek tikai izmestas kaut kādas idejas, lūk, simts tūkstoši darbietas un kaut kas, bet varbūt mēs nerunājam par darba vietām vispār. Un visbeidzot, priekšādātāji. Komisijas pārstāvi teica, ka mēs ļautu, pieļautu izņēmumus tikai analizētu katru gadījumu atsevišķi, tajā gadījumā, ja būs būtiski pievienotā vērtība. Nu, mums tādā gadījumā jābūt pilnībā pārliecinātiem, ka šī pievienotā vērtība tiešām ir būtiska. Un kā to noteikt? Paldies! Paldies, saka priekšādātājs tālāk, ka došu vārdu Francāzai Grostatē. Pēc tam Rosīkungs. Paldies priekšādātāji! Te runājam par jautājumu, pie kā esam, par ko esam runājuši jau vairāk kārt. Domāju, ka jāatgādina, ka kosmetoloģijas nozara ir viena no novatoriskākajām Eiropas rūpniecības jomā vispār un arī pasaulē šajā jomā te ir produkti, kas rada daudz darba vietas, tās ir augsti kvalificētas darba vietas, tiek veidot partneri, partneri attiecības ar dažādu veidu pētniecības institūtiem. Un eh, šajā uh, ka nozarei strādā ļoti daudz arī MVU, kas ir ārkārtīgi dima, dinamiski. Un tāpēc šāda veida testēšanas metodas ir pētniecības joms pašā degpuntā, tā lai izvairītos no uh, dzīvnieku testēšanas. Progress šeit ir gūts milzīgs, pilnīgi noteikti. Uh, parlaments arī ir uz to mudinājis un uz to rosinājis. Ir izstrādāts virkni dažādas metodas, kas nāk par labu arī daudzām citām rūpniecības nozarēm. Uh, Un līdz ar to mūsu tirgos nonākuši daudz jaunu novatoriski produkti aizliegums dzīvnieku testēšanai, eh, toksoloģisko efektu pārbaudēji ir, ir svarīgs. Un alternatīvās metodas, protams, eh, nepanāk to pašu efektu. Un te nonākam jau ar problēmām, jo, lūk, noteikts 2016. gada marts kā tas brīdis, kad vajadzētu pilnībā aizniegt dzīvnieku testēšanu Un tad, nu, ir jāuzdod jautājums, ko darīsim, vai ir tādi produkti, kas līdz ar to tiks aizliegti. Un tāpēc man jāuzdod komisijai jautājums, vai komisija ir aprēķinājusi to ietekmi, kādu uz darba vietām un produktiem atstās šāda veida pilnīgs aizliegums. Un komisija turklāt varētu varbūt norādīt arī uz to dzīvnieku skaitu, kas tiek uh, glābts kas tiks glābts tajā brīdī, kad nu, tiks ieviests pilnīgs dzīvnieku testēšanas aizliegums. Tālāk Rosīkungs un pēc tam uzstāsies Andrējas Zalonī. Paldies, priekšsādātāji! Šis ir jūtīgs jautājums, un es domāju, ir svarīgi pievērst tam uzmanību, dot laiku arī komisijai. Uh, Eiropas komisija mums nav sniegusi konkrētus viedokļus, tā nav iesniegušos īpašos atzinumus. Mums ir nepieciešama apņemšanās. Mēs esam pret šī termiņa pagarināšanu, taču mēs vēlamies saņemt garantijas no komisijas, lai mēs nodrošinātu, ka vairs nav obligāti īstenot testus ar dzīvniekiem. Taču tad, ja jums ir pienākums, tad tad jūs nevarat arī aizliegt to. No otras puses, ja komisija apņemas eh, aizliegt eh, kosmētiskos produktus no trešām valstīm, kurās tiek savā veidā izmantot testa ar dzīvniekiem, tad eh, lai komisija mums pastāsta, kā tā ir paredzējusi pārvaldēt, ka produkti, kas nāk no trešām valstīm, nesatur tādas daļas, kas ir e, pakļauts testiem ar dzīvniekiem. Jo tas taču ietekmē mūsu nozari. Jā, pret e, dzīvnieku testēšanas aizliekšanu, taču ļoti skaidrs pārbaudas importam. Andrejas Anoni. Liels paldies. Līdam. Eiropas Savienība ir apņēmusies um, aizliegt uh, dzīvnieku testus kosmētikas nozare. Es domāju, ka šis solījums mums ir jāizpild. Es gribētu uzdot jautājumu komisijai. Ko tā domā, ka tā saka, tā negrib atlikt uz vēlāku laiku uh, šo termiņu, taču grib uh, skatīt katru gadījumu atsevišķi Kādas kontrolas pasākums jūs esat paredzējis izvērst, vai ir kāda Eiropas organizācija, kuras kompetencei tas ir? Ļoti grūti nodrošināt direktīvu ievērošanu un īstenošanu. Tāpēc es nedomāju, ka termiņi būtu labi pārlikt, tāpēc termiņš jā, jāpatur. Uh, līdz 2013. gada, 2013. gada martā. Paldies, Sofija Alkonī. Paldies, priekšsēdētē. Es tāpat kā jūs visi, protams, esmu pret testu ar dzīvnieku, pret testiem ar dzīvniekiem kosmetikas nozare. Taču te jādomā arī par kādu cenu tas tiek īstenots. Pirmkārt, es tiešām iestājos par patērētāju aizsardzību, protams. Uh, Un ja tiek aizliegti šie testi, tad eh, iespējams, ka tiks samazināta kvalitāte, un mēs nedrīkstam to pieļaut, jo tas mazinātu patērētāju aizsardzību, jo mēs eh, taču katreiz domājam par mūsu patērētājiem šai komitejai. Vakar Eiropas samita laikā valsts un vadību vadītāji ir darījuši visu, lai nodrošinātu izaugsmes plānu mūsu uzņēmumu konkurētspēju. Tātad mums arī ir jābūt modriem. Protams, ka mums ir jāiztais pret šiem testiem ar dzīviem, taču ne par jebkādu cenu. Krustec kundze ir eh, atgādinājusi, kādi skaitļi ir saistībā ar kosmetikas nozara Eiropas Savienībā, kādi ir ienākumi. Mums ir uh, jāatstāj, jāļauj laiks, eh, lai tiktu atrasti alternatīvi risinājumi. Šī, es gribu atgādināt, ka šie testi ar dzīvniekiem tiek atļauti citās valstīs un nevajadzētu radīt tādu situāciju, kad mēs izraisām uh, kosmētikas nozars pārcelšanos citām valstīm. Paldies! Ja, tak, jeg har et uh, spørgsmål til kommissionen. Paldies! Jorgensen kungs lūdzu. Es gribētu uzdot jautājumu komisijai. Es gribētu zināt, vai jūsu rīcībā ir skaitļi, vai jūs varētu sacīt, cik daudz testa dzīvniekiem tagad vairs netiek veikti šīs regulas dēļ. Es saprotu, ka te ir runa par testiem, kas ir īpaši sāpīgi dzīvniekiem, un Mm, Pane mazliet pārsteidz tas, ka Eiropas Tautas partijas pārstāvi saka, vajadzētu mazliet relativizēt, taču jāsaprot, ka š, eh, mēs jau esam daļai atteikušies no testiem ar dzīvniekiem. Un tā ir vienkāršo sardarīs kundze. Un arī patārētāju aizsardzība jau ir lielā mērā nodrošināta, vienkārši ir jāsaprot, cik lielā mērā mēs varam pieļaut to, ka dzīvnieki cieš par labu mūsu patērētē. Mums ir vesela virkne produktu, kas jau tiek uh, atļauti, lietoti. Es gribētu zināt, cik tālu mēs varam iet, zinot, ka alternatīvas jau pastāv. Iespējams, ka dažas alternatīvas varētu būt uh, atzītas, pat labāk tas vēl nav izdarīts. Iespējams, ka dažkārt uh, šo alternatīvu atzīšanu prasa laiku. Mana grupa, kas nodarbojas ar uh, dzīvnieku labturību, arī ļoti uh, nobažījušies. Mēs, mums nevajadzētu iet pretējā virzienā. Mums ir jārisina šī problēma. Be... Šilterkungs ir tūkstošiem eh, sastāvdaļu, kas var, kas, kuras var kombinēt. Viens no, šis ir viens no likumiem, par eh, kuru Eiropas iedzīvotājiem ir izpratne, un tagad jūs mēģināt atkal izjaukt šo uh, sabiedrības uzticēšanos. Ne, nekādus jaunus, eh, nekādas jaunas sastāvdaļas, ja tās tiek pārbaudītas ar uz dzīvniekiem. Paldies. Paldies. Dagmar Rotbērēna papildu jautājums 29 sekundes. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu jūs esat ļoti dāsns pret mani. Atgriežoties pie komisijas teiktā un pie Sabīnas teiktā. Man ir jāsaka sekojošais. Ja mēs gribam ievērot savus termiņus, tie ir jāievēro, un mēs īstenībā neko nesasniegsim, ja tos neievērosim. Un, piemēram, ir uh, būri, krātiņi, kuros ir aizliegts turēt vistas, bet uh, vistu datās olas joprojām ir tirgū, tāpēc, ka tās netiek iznīcinātas. Mums ir jāsaprot, uh, kādas ir alternatīvas, eh, ko mēs varam ievērot, vai mēs eh, vēlamies pateikt, ka termiņš tiek ievērots par 100%, un tad jūs varat to ievērot, un pēc tam jums ir jādodas uz tiesu. Paldies! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvē ļoti lakoniski, jo mums gandrīz vairs nav palicis laika, jo mums vēl ir cits darba kārtības punkts pirms balsošanas, kas jāapspriež. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, Sabīnai Lekreņie vajadzēja doties prom. Man īstenībā vajadzēja šeit ierasties sākumā, bet es nevarēju to paveikt. Nu, centīšos būt pēc iespējas lakoniskāka. Divi ļoti būtiski aspekti. Ja mēs runājam par šo dokumentu, mēs gribam garantēt patērētāju drošību proti, lai viņi neapdraudētu savu veselību, lietojot konkrētus kosmētikas produktus. Protams, mēs nevaram šeit eh, pieņemt kaut kādus kompromisus par drošību. Un ja mēs neesam ieguvuši pietiekam daudz informācijas, lai garantētu, ka šie produkti nav droši, tie nenonāks tirgū. Protams, tika uh, paustas bažas par tām vielām, kas jau tiek izmantotas, un, protams, nav pieejams pietiekam daudz informācijas. Tādēļ jau tagad tiek domāts par to, vai produkts tiks izņemts no apgrozības vai nē. Otrām kārtām. Komisija pagaidām nav lēmusi, ko tā darīs, ņemot vērā pastāvošās alternatīvas. Īsnībā ir trīs iespējas. Pirmā termiņš stājas spēkā bez novilcināšanas, bez grozījumiem. Nu, tad komisijai nebūs jādara nekas, jo likumdošana jau ir gatava kādas ir divas citas alternatīvas - vai nu e, termiņa pagarināšana, vai arī termiņa saglabāšana ar atkāpju ieviešanu. Jebkurā gadījumā komisijai būs jāizstrādā priekšlikumu, par kuru pēc tam debatēs gan parlaments, gan padome. Tātad mēs runāsim par to, vai viss ir ievērota attiecībā uz visiem produktiem, bet tā tas nav. Jo ir jāpārbauda produktu toksiskums, vai tie ir uh, slikti ādai, un zinātnieki, kas sagatavo šos uh, ziņojumus, vēl nav izpētījuši alternatīvās metodas. Tālāk, ja mēs runājam par atkāpēm. Ja mēs gribētu uh, runāt par atkāpēm, tās potenciāli ieviest, mums ir jāparūpējas par vairāku priekšnosacījumu ievērošanu. Proti, ka tas būs pieejams tikai tad, ja produktam būs uh, nopietna pievienotā vērtība, piemēram, jaunajam ingredientam, daži uzglabāšanas līdzekļi, kas. Uh, tiek izmantoti, uh, lai saprastu, kāds ir um, risks uh, noturībai pret baktērijām. Un mēs runājam arī par jaunajām sastāvdaļām, kas tiek piedāvātas, eh, ja, piemēram, jaunā sastāvdaļa varētu ļaut produktu ražot lētāk vai uzlabotu produktu, piemēram, vai mm, tās būtu jaunas krāsas acēnām vai lūpu krāsām. Uh, Tātad eh, šiem apsvērumiem ir jābūt skaidri pamatotiem, un uh, jauns alternatīvas nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt patērētāju veselības. Protams, eh, arī ražotāju asociācijām ir jāpietāvā dati par toksikoloģiju un viņiem ir jāpierāda, ka šie dati nebija pieejami, izmantojot alternatīvas metodas. Un uh, ir jāpiedāvā visa informācija par to, kad ir notikuši izmēģinājumi ar dzīvniekiem un kādos apstākļos tas ir bijis. Un, protams, ir jāpierāda, ka uh, uzmanīgi tiek pētītas alternatīvas metodas. Protams, mēs domājam par iespējamām atkāpēm, bet darbs vēl nav noslēdzies. Question... <coughs> Tālāk runājot par to, ka produkti, kas jau tagad ir tirgu un netiks skarti, mm, tā gluži nav tiesa, jo, piemēram, ja būs jauna informācija, kas apliecinās, ka produkts varētu būt potenciāli bīstams, tas iz, tiks izņemts no tirgus. Mums, protams, ir jāapkopo dati, kā tas ietekmēs nozaru kopumā, darba vietas, izpēti, attīstību, jauninājums. Mēs tagad veicam pētījumu Uh, par tā visa ietekmi, un pēc tam, kad uh, pētījums būs noslēdzies, mēs ar tā rezultātiem iepazīstināsim parlamenta deputātus. Tālāk par importu no, uh, no trešajām valstīm ir jāsagatavo tehniski faili, kas garantu, garantē produktu kvalitāti, un tajā būtu tikpat augstai kā produktam, kas ir ražots ES un dalību valstīm ir jāparūpējas par eh, pietiekam labas kontrols veikšanu. Runājot par to, cik daudz izmēģinājumu ir ticis veikts ar dzīvniekiem, pagājuši gada Eiropas Savienība tika veikts pusotra tūkstoša izmēģinājumu, un, ja pareizi esmu sapratusi, lielais vairums no šiem izmēģinājumiem notika ar maziem zīdītājiem, tādiem kā pelēm un žurkām. 2009. gadā, nu, toreiz joprojām bija uh, daļēji legāli veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem, taču šis skaits bija 344 izmēģinājumi. Es ceru, ka man izdevās atbildēt uz eh, pēc iespējas vairākiem jautājumiem šajā ierobežotajā laikā. Paldies! Tagad nākamais darba kārtības punkts, mutisks jautājums par uh, ūdenī esošajām prioritārajām vielām. Došu vārdu komisijai uz trim minūtēm. Pēc tam viena minūte Margaritai Aukenai, un tad komisijai būs eh, īs brīdis, lai atbildētu eh, jautājumu autorei. Savādāk mums nebūs eh, vairāk laika. Komisija lūdzu. Thank you, uh, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, godātai deputātei par jautājumu. Es gribu ar gandarījumu jums paziņot, ka šorīt desmitos eh, komisija oficiāli pieņēma priekšlikumu un uh, vien brīdi tur bija zināma kavēšanās, bet uh, tas, protams, nebija atkarīgs no komisijas un mums dažreiz ir jāuzdod jautājumu vairākiem komisāriem, līdz ar to ir nepieciešams vairāk laika to izskatīšanai. Otrā jautājuma daļa, vai šeit tā nopietni tika mainīts sākotnējais komisijas priekšlikums? Nē, tas netika pamatīgi mainīts. Tas ir priekšlikums, kas ir saskaņā ar ūdens pamatdirektīvu, lai varētu regulēt ķīmiskās vielas, kas atrodas ūdenī. Direktīva tika pieņemta jau 2008. gadā, un mēs vienkārši esam to aktualizējuši. Mēs šeit esam pievienojuši 15 jaunas vielas, kas ir iekļautas vielu sarakstā, un um, tās attiecas arī uz robežvērtībām, kas jāievēro dalību valstīm. Tas ietiecies uz konkrētām vielām, uz pesticīdiem, biocīdiem, mm, industrijā izmantojamām ķimikālijām. Un tāpat šeit ir arī dažādas farmaceitiskās vielas. Nu, trīs konkrēti. Kas vēl šeit ir mainījies? Ir e, radīts kontrols saraksts, un kāda ir viena no problēmām? Ja komisija e, izstrādā jauns priekšlikums, tad tai bieži vien trūkst datu informācijas, bet, lai varētu veikt labāk novēršanas darbu, protams, šīs vielas ir jāuzskaita. Protams, nevienmēr mēs varam pieņemt pietiekam labus lēmumus, ja mūsu rīcībā nav pietiekam daudz informācijas tiks eh, radītas eh, tāds kontrols saraksts eh, un situācija tiks kontrolēta vienu vai divus gadus, lai šo informāciju varētu tālāk izmantot, pieņemot lēmumus par jaunu vielu iekļaušanu sarakstā. Šķiet, nu, vairāk nevar pastāstīt divi ar pus minūtēs, bet tas bija pats galvenais, ko gribēju jums pateikt. Paldies! Paldies komisijai! Tagad viena minūte Margaritai Aukenai. Pēc tam vienu minūtu Rihardam Zēberam un pēc tam komisijai. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu dāņu valodā. Un tā es arī e, varu tieši sazināties ar komisijas pārstāvjiem, jo tur arī ir dāņu tautības cilvēki. Liels paldies par šo atbildi. Mēs jau esam gaidījuši ilgāk par gadu, lai saņemtu atbildi, bet īstenībā man apmierināja komisijas pārstāvi teiktais. Bet man ir vēl viens papildi jautājums. 16. pānta 8. punkts par konkrētu priekšlikumu izstrādi. Kas tad ir jādara, lai varētu noteikt šīs konkrētas robežvērtības, vai jūs izmantosiet to? Jo ir ļoti daudzi, kas mēģina atkāpties no ieviestajiem noteikumiem, bet ja mēs eh, nosakam vidēju robežvērtību, tad ir jābūt arī nedaudz zemākai vērtībai. Es gribēju dzirdēt komisijas izteikumus. Tā tad. Uh, kā mēs izmantosim uh, esošās iespējas, lai pielietotu 16. panta 8. punktu. Un 90. Eh, gados mums bija ļoti laba likumdošana, bet, diemžēl, tā tiek pamazām iznīcināta. Varbūt, ka mēs to nedaudz varētu atdzīvināt. Paldies! Lūdzu, apsoliet to man. Paldies! Zēberkungs, paldies priekšsēdētāji. Es jums gribēju pateikt, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgs darba kārtības punkts. Un tad kad jūs atvēlējāt um, runāšanas laiku, es lūdzu, lai jūs nedotu vairākiem kolēģiem vārdu pa, divām, pa diviem lāgiem, bet, diemžēl, tas tā notika, un es gribēju teikt, ka mēs visi esam vienlīdzīgi, un jums vajadzētu, piemēram, jau iepriekš noteikt konkrēti runāšanas laiku, kas tiek atvēlēts katram, nevis vienam, piemēram, dot 5 minūtes, un pēc tam pārējiem patiek, paliek tikai knapi 1 minūte, un darīt to godīgi, nestoties pēc politiskās piedarības. Eh, Tā tad mēs runājam par komisijas eh, ziņojumu, komisijas priekšlikumu un ziņojumu, kas varētu iespējami pārvērsties eh, likumdošanas priekšlikumā. Un lūdzu, esiet godīgs kā priekšsēdētājs un uh, esiet arī vienlīdzīgs pret visiem. Tika teikts, ka mums trūkst informācijas, mums trūkst uh, pietiekami daudz datu par prioritārajām vielām ūdenī. Uh, Komisija ir konstatējusi, ka ir jaunas eh, bīstamas vielas, kas tiks iekļautas šajā sarakstā. Padomājiet arī par uh, zāļu atliekām, kas citreiz uh, var uh, būt konstatējums ūdenī, Šveicē ir līdzīgi priekšlikumi, bet uh, šeit Eiropas Savienībā mēs vēl nesam to uh, Eh, izdarījuši. Tātad eh, mēs gribam, lai mums būtu pēc iespējas vairāk datumu, lai uz tiem varētu paļauties. Paldies Rihardam Zeiberam un tagad došu vārdu komisijai. Lūdzu, jums vārds atbildēt uz jautājumiem. Uh. Paldies! Nu, pirmām kārtām, domāju, ka mums jāpārliecinās, un tas varbūt ir vairāk jūsu uzdevums nekā manējais, mums jāpanāk, lai šis priekšlikums tiktu pieņemts Nu, pēc tam mēs varam sākt tālāk runāt par tā īstenošanu. Kā jau jūs droši vien visi labi zināt, ir mazliet mainījusies situācija attiecībā uz ķīmiskajām vielām. Kopš brīža, kad tika pieņemta ūdens pamatdirektīva, cita starpā pieņēmām taču rīču, turklāt bija arī biocīdu regula, pesticīdu regula, kur paredzēti daudz vairāk, in, vairāk instrumentu tālākiem mērījumiem pārbaudē, un pasākumiem, kas jāizsno, lai nodrošinātu standartu atbilstību šai direktorai. Turklāt daudz no šiem pasākumiem lielākoties ir dalību valstu kompetencē subsidiartāts principu piemērošanas rezultātā. Atsevišķi, piemēram, farmaceitu uzdevumu, kas uh, uzņēmu farmaceitu, pro, farmaceitiskie produkti, kas šeit iekļaut priekšlikumā, daudz kur ir aktuāli un tiek pakļauti dalību valstu uh, kontrolē, un tāpēc ir iespējami gan dažādi veidi profilaktiskie pasākumi, ir arī ārstēšanas pasākumi un tā tālāk, bet par tiem tiek lemts vietējā līmenī. Tālāk par vadlīniju izstrādi no komisijas puses mums ir kopējā īstenošanas stratēģija, to izstrādājam kopā ar dalību valstīm. Tur spriežam kopumā par ūdens direktīvas īstenošanu un kāda veida, tur domājam par to, kāda veida vadlīnijas pamatnostāds būtu vajadzīgs dalību valstīm, lemjam ar tām kopā šobrīd par to, vai ir vajadzīgi vēl kaut kādas tālākas instrukcijas pamatnostādnes attiecībā arī uz farmaceitiskiem produktiem. Eh, par Zēberkungu ideju runājot. Doma ir tāda, ka šis watchlist, e, jeb saraksts ar novērojumiem produktiem ir domāts tam, lai mēs varētu konstatēt, vai kāds produkts rada problēmu Eiropas mērogu, un tad pēc tam to varam vai nu izņemt, vai iekļaut kādos tālākos priekšlikumos. Ir paredzēts izstrādāt jaunus priekšlikumus šajā jomā pēc četriem gadiem, un tāpēc tagad, ja mēs iekļausim kaut kādas vielas šādā sarakstā, Tad mēs piedāvājam komisijai lūk šādu iespēju, šādu novērošanas sarakstu. Tas būtu tālāk sasaistīts ar deleģēto aktu, vielas tikt uzraudīts pāris gadus, un tad monitoringa rezultātā gūtos, gūtos datus mēs varam iestrādāt tālākos priekšlikumus, lai labāk uh, tālāk eh, izstrādāt šādus priekšlikumus, kas paredzētu jaunu vielu kontroli. Un tas īpaši attiec uz farmaceitiskiem produktiem. Te gribu teikt, ka, protams, šajā, šajā jomā dalībvalstī šobrīd ir ļoti plaša darbība. Piemēram, tiek strādāts pie slimnīcas notekūdeņu apstrādes arī vispārīgi, pie pilsētvidas notekūdeņiem. Uh, Ehm, ņemot vērā, piemēram, Šveices piemērus, arī Šveicē šobrīd tiek ierost, tiek noteikta regula, tas ietver savukārt arī farmaceitiskos produktus. Un es domāju, nu, ja kaut kāda veida pārstrāde var veikt Šveicē, tad noteikti šāda veida princips var izmantot arī Eiropas Savienībā, vai ne tā? Paldies! Paldies par sniegtajām atbildēm! Nu jā, diemžēl esam nedaudz atkal iekavējušies. Tādēļ mums uh, vajadzēja visiem izteikties lakoniski. Paldies par to. Dargie kolēģi, tagad sāksim balsošanu. Es ceru, ka visi ir paņēmuši līdz balsošanas kartītes. Sāksim ar desmito darba kārtības punktu. Kolēģi, mums taču ir jābalso. Labi, labi, jūs varat īsti izteikties. Uh, Priekšādātāji, es gribu atsaukties uz darba kārtības, uz reglamentu punktu. Saskaņā ar 158. reglamenta punktu grozījumu var paskaidrot un to var paskaidrot tā persona, kas grozījumu ierosinājis, un saskaņā ar 198 reglamentu punktu savukārt 158 punkts tiek, pierakt, tiek piemērots komiteju sanāksmēm. Šajā gadījumā par šo eh, regulu runājot, eh, es gribēju vecāt, vai esam apsprieduši grozījums gal galā, tā taču ir autoru, eh, tās ir autoru tiesības apspriest šos grozījumus komentēt tos, un tā, šādas tiesības nedrīkst liekt. Un tāpēc gribu vaicāt, vai esam par šiem grozījumiem jau diskutējuši. Mēs runājam par iebildumu saskaņā ar reglamentu 88. pāntu 2. punktu par uzturvērtības norāžu sarakstu. Vai jūs izteicāties par šo punktu? Labi. Sāksim balsot, un pēc tam jūs varat atkal izteikties. Labi? Elektroniskais balsojums. Lūdzu, sagatavojiet kartītes. Sākam balsot elektroniski. Die SD hat ein. Nu, es, SD grupas ir uh, viena pa daudz. Alles klar? Die Abstimmung ist damit. Beidzam balsot. 45 jā, 15 nein. Pieņemts. Nächster Punkt ist eine. Nākamais ir 13. darba kārtības punkts - nodokļu uzlikšana energoproduktiem un energo, elektroenerģijai. So, wir kommen zu Abänderungsantrag 58. 58. grozījums par pret atturas noraidīts. 57. par pret atturas noraidīts Man šķiet, ka noraidīts, bet uh, nobalsosim elektroniski skaidrības labad. 57. sākam balsot elektroniski. S&D hat ein Mitglied zu viel. Atkal viens par daudz no uh, sociāldemokrāta grupas. Ich schließe, schließe den Wahlgang. Beidzam balsot. Jā. 15 par, 48 pret noraidīts. 59. par, pret, atturas noraidīts. 7. grozījums par, 7. par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Labi. Nobalsojam eh, elektroniski par septīto sākam balsot. Die EVP hat zwei zu viel. No nu, tautas partijas divi par daudz. Einmal Karten rausnehmen. Einer ist noch zu viel. Viens par daudz. Ne, tagad viss kārtībā. Beidzam balsot 31 pār pret 30 pieņemts. Nu, ļoti labi, ka mēs pārbaudījām. 60 un 61 stimmen. 60 un 61 identiski balsojam par abiem kopā, kurš par pret, atturas, noraidīti. 62. par pret, atturas, pārbaudīsim balsojumu elektroniski par 62. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 36 par, 26 pret, pieņemts. Dann kommen wir zum Konsolidate. Konsolidētais grozījums numur 2 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 71. par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 71. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 37 pār 26 pret. Neviens neaturējās. Pieņemts. 64 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 63 par. Pret. Atturas. Es ist, wir müssen es einmal elektronisch überprüfen. Pārbaudīsim. 63. elektroniski. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 36 par 26 pret, neviens neaturējās pieņemts. Stimmen wir über 8a. 8a par. Pret. Atturas noraidīts. 65 un 66. 65, 66 par pret. Atturas. Jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski par 65. un 68. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 31 par. 29 pret. Neviens neaturējās. 67. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 9. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 10. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 68. par pret atturas noraidīts. 69. 70. par pret atturas pieņemti. Vienpadsmitais, divdesmit ceturtais un astoņi B kopā, kas par pret, atturas, noraidīti. 72. par, pret, atturas, noraidīts. 12. par, pret, atturas, noraidīts. 74. par, pret pret, atturas, noraidīts. 14. par, pret, atturas, nav īsti skaidrs. Nobalsojam nu, vēlreiz. Elektroniski par 14. sākam balsot. S un D, ich mag's nicht sagen, 2 zu 4. Divi par daudz no S&D grupas, nu, īsti neatļaujos to pateikt. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balso 39 par 24 pret pieņemts. 75 par pret. Atturas noraidīts. Konsultētais uh, pirmais, kas par pret, atturas noraidīts. 15. tika atsaukts, 76. par pret, atturas. Labāk pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 78. Sākam balsot. Abstimmung ist. Beidzam balsot. 38 par 24 pret. Pieņemts. 77. 78. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 16. par pret atturas noraidīts. Trešais konsolidētais grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 17. par pret atturas noraidīts. 13. par pret atturas noraidīts. 79. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim? Labi. Ja kolēģi vēlas pārbaudīt, tad pārbaudām. Sākam balsot. Zu 79. Haben alle abgestimmt. Beidzam balsot. 39 par 23 pret. Pieņemts. 18. par. Pret. Atturas noraidīts. 19. par. Pret. Atturas noraidīts. 81. par. Pret. Atturas noraidīts. Nobalsosim elektroniski, nebija īsti skaidrs. Nobalsojam elektroniski par 81. sākam balsot. Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. 35 dafür, 24. 35 par 24 pret pieņemts. 20. grozījums. Sākam balsot, kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. 82, 83 kopā, kas par pret atturas pieņemti. 84, 85, kas par pret atturas noraidīti. 21 par pret atturas noraidīts. 22. 86. identiski. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemti. 87. Par pret. Atturs noraidīts. 88. par. Pret atturas noraidīts. 89. par pret atturas noraidīts. 90. un 91. identiski, kas par pret atturas pieņemti. Tagad pielikums. 23. grozījums, kas par pret pret, atturas, noraidīts. 92. un 93. identiski par, pret, atturas, noraidīti. 94. par, pret, Noraidīts. 25. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad apsvērumi. 26. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 27. par. Pret Atturas pieņemts. 28. par pret. Atturas pieņemts. 29. par pret. Atturas pieņemts. 30. par pret. Atturas pieņemts. 31. par pret. Atturas pieņemts. Atturas.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 atturas. Pārbaudīsim. Nobalsojam elektroniski par 34. Sākam balsot. Abstimmung ist. Beidzam balsot. 32 par, 28 pret, pieņemts. 35 par, pret, atturas, pieņemts. 36. par pret atturas. Man šķiet, ka pieņemts. Nu, labi, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 36. Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. Divi par daudz no tautas partijas grupas. Sešpadsmit par četrdesmit seši pret noraidīts. Nu jā, bet jūs necēlāt rokas tā, lai es varētu saprast. 37. kas par? Pret? Atturs noraidīts. 38. par? pret atturas. Es nevaru saprast, kā jūs nobalsojat. Nobalsojam elektroniski par 38. Abstimmung ist beendet. Beidzam balsot. 34 par, 26 eh, pret pieņemts. 40. kas par? Pret. Atturas noraidīts. 41. 42. identiski, kas par? Pret. Atturas pieņemti. Grozījums numur 2 par? Pret. Atturas noraidīts.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 pret, atturas, man šķiet, ka noraidīti. Noraidīti. 49. par. Dagegen. Pret. Atturas. möchte es einmal schenken lassen. Das war nicht eindeutig. Nebija īsti skaidrs. Nobalsojam elektroniski par 49. Wahlgang ist geschlossen. Beidzam balsot. 32 par, 31 pret, pieņemts. Trešais par, pret, atturas, noraidīts. 50 par, pret, pieņemts atturas noraidīts. 51. par pret atturas noraidīts. 4. par pret atturas noraidīts. 52. par pret atturas noraidīts Pārbaudīsim 52. sākam balsot elektroniski. Es geschlossen. Beidzam balsot. 32 par, 30 pret pieņemts. Piektais par, pret, atturas, noraidīts. 53, 54 identiski par, pret, atturas pieņemti. Sestais, 56. kopā, kas par pret atturas. Nu, nav īsti skaidrs, pārbaudīsim. Nobalsojam par šiem grozījumiem elektroniski sākam balsot. Wahlgang ist geschlossen. Beidzam balsot. 48 par, 15 pret, pieņemts. 55. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Lūdzu. Kann den verbrannt. Bramts kundze. Paldies priekšādātāji par gala balsojumu runājot. Man jāsaka, ka jau iepriekš var teikt, tas būs ļoti grūts balsojums, to es zināju un biju domājusi, ka balsošu par to pat tajā gadījumā, ja grozījumi, kas padara priekšlikumu ambiciozāku, netiktu pieņemti. Bet mums šodien NV komitejām un pat izdevās vēl vairāk samazināt komisijas ambīcijas, padarīt šo visu vēl jā, vājāku. Bet komisijas priekšlikums ir tik ārkārtīgi svarīgs, lai atbalstītu uh, turpmākos procesus, kas gribētu tomēr ierosināt manai grupai atturēties, nevis balsot pret. Un visiem pārējiem savukārt es gribu teikt, ka apliekot ar lielākiem nodokļiem šos ūdeņus, nevis darbu, būtu, bija tas mērķis, ar kuru visu šo izstrādājam. Tāpēc ierosinu savai grupai nu, par šo ziņojumu balsojot atturēties. Vielen Dank. Paldies, man Bremts kundze. Tagad balsosim par grozīto atzinumu. Sākam balsot elektroniski. Abstimmung. Haben alle Kollegen abgestimmt? Vai viss paspēja nobalsot? Beidzam balsot. 20 dafür. 28 par, 16 pret, 19 atturējās. Dann kommen wir zum nächsten. Nākamais darba kārtības punkts. Yes, yes, sorry, no. mm. Das ist jetzt die mündliche Anfrage Green Belt. Un... Mutiskais jautājums par zaļo jostu. Tā tad mums ir jāpasaka vai nu jā vai nē, vai mēs atturamies. Tātad lūdzu ceļam rokas. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Jetzt kommen wir zur Roadmap zum Deivisa ziņojums. Un referents grib kaut ko pateikt, lūdzu. Chairman, before... Priekšādētāji, pirms sākam balsošanu, es gribētu lūgt, lai jūs pārbaudat, cik balsotāji ir katrā, katrā grupā. Wir haben, wisst ihr, bei jeder Abstimmung, die wir elektronisch. Ja, mums ir elektroniskais balsojums, Mēs to vienmēr pārbaudām, un ja mēs varam konstatēt, ka ir par daudz deputātu no kādas politiskās grupas, mēs to varam arī redzēt, un ja mēs īsti neesam pārliecināti par balsojumu iznākumu, tad mēs to vēlreiz novedam elektroniski un redzam, kā, cik eh, deputāti ir no kuras politiskās grupas. Skaidrs? Jā. Bevor wir jetzt mit der Abstimmung beginnen, muss ich noch eine. Pirms sākt balsojumu, es gribēju paziņot ka 17. Eh, konsolidētais grozījums eh, ietver 119. grozījumu, ko iesniedza kolēģis Silakāķis 109. 109. ir iekļauts konsolidētajā grozījumā eh, numur 17. Kas ir par pirmo kompromisu grozījumu? Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrais kompromiss. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. Kompromiss 3. Par? Pret? Atturas pieņemts. Konsolidētais grozījums numurs 4. Kas par? pret, atturas pieņemts. Konsolidētais grozījums 5, kas par pret, atturas pieņemts. 17. konsolidētais, kurā ir iekļauts 109. kas par pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 17. Die S&D hat ein Mitglied zu. Vien par daudz no S&D grupas. Beidzam balsot. 34 par 29 pret. Pieņemts. Kompromis numur 6. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromis 7. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais kompromis par. Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais kompromiss. Par, pret, atturas pieņemts. Desmitais konsolidētais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturas pieņemts. 12. konsolidētais grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromis 13 par pret atturas pieņemts. 14. konsolidētais par pret atturas pārbaudīsim balsojam par 14. konsolidēto. Sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 30 par, 33 pret, noraidīts. Konsolidētais grozījums numur 15 par pret atturas pieņemts. 16. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts zu den einzelnen Ab Atsevišķu grozījumu. 33. par pret atturas noraidīts. 35. par pret atturas noraidīts. Dann springen wir zu ITRE 1b. ITRE 1b, kas par pret atturas noraidīts pieņemts. 45. divās daļās, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pārbaudīsim. 45. grozījums, pirmā daļa, sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist Beidzam balsot. 31 par, 31 pret. Noraidīts. 45. grozījuma otrā daļa. Nē, tomēr šis grozījums atkrīt, ja ir norādīta pirmā daļa. Priekšsēdētājs atvainojas. 46. arī divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas noraidīta. Otrā daļa arī atkrīt. Priekšsēdētājs atvainojas. 48. par pret atturas. Labāk pārbaudīsim, nobalsojam elektroniski par 48. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot 38 par 24 pret. Pieņemts. Dann stimmen wir über 47 ab. Erster Teil. 47. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Zweiter Teil fällt dann, dann kommt. Otrais atkrīt, itra 5, kas par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Itri 5, sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 61 par 2 pret. Nu, kolēģi, jums varbūt ir jāatceļ augstāka roka, kad balsojat. 49. par, pret, atturas pieņemts. Zu 50, abendungsantrag 50 dafür. 50. grozījums par, pret, Atturas pieņemts. 52. Par. Pret. Atturas noraidīts. 53. Divās daļās. Pirmā daļa, kas par. Pret. Atturas noraidīta. Līdz ar to atkrīt arī otrā daļa. Uh, 54. arī divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas noraidīta. Otrā daļa atkrīt, tagad 55. grozījums par pret atturas noraidīts. 56. par pret atturas noraidīts. 57. par pret pret, atturas noraidīts. 58. par, pret, atturas noraidīts. 59. un 60. identiski divās daļās. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Tātad sākam balsot elektroniski. Wir stimmen ab über 59 un 60 über den ersten Teil. Pirmā daļa 59. 60. grozījums. Beidzam balsot. 52 bar, par 10 pret. Pieņemta. Lūdzu, nākamreiz roku celiet augstāk. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Vai jāpārbauda, eh, kā ir nobalsojuši par otro daļu? Labi. Beidzam balsot. 32 pār 30 pret. Pieņemta. 34. grozījums par. Springen. Ah, wir müssen, ich habe es einen, einen übersehen, und zwar. Bei Ihnen. Nu? grozījumu nepamanīju. Agri divi divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas pieņemt. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Nobalsojam elektroniski par agri divi otro daļu. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 34 par 29 pret pieņemta. 34. grozījums par pret atturas noraidīts. Itra 6 par pret atturas pieņemts. Itra 21. Par to nav jābalso. Itre 4B par pret atturas pieņemts. Itre 4C par pret atturas pieņemts. 72. par pret atturas. Īsti nav skaidrs. Nobalsojam elektroniski par 72. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot 32 par, 28 pret, 73 šais, kas par, pret. Atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 73. Mm.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 pret atturas noraidīts. Prüfen 76. Nobalsojam elektroniski par 76. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 30 par 30 pret. Noraidīts. 86. par pret noraidīts. 93. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīt? Labi, pārbaudam 93. Sākam balsot elektroniski. Die Abstimmung. Beidzam balsot. 31 par 30 pret. Pieņemts. 94. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 99. par. Pret. Pārbaudīsim. Elektroniskais balsojums par 99. sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 30 par, 32 pret, noraidīts. 116 par, par, pret. Enthaltung ist abgelehnt. Atturas noraidīts. Deivis kungs. Par 109 mēs nebalsojam, vai mēs palaidām to garām? 109. Ā, ir jau iekļauts. Um, 101. 101. Ā, nē, par to vairs nav jābalso, saka priekšsēdētājs. Wir gehen jetzt weiter in der Abstimmung zu 117. 117. 117. Jā, wir können 116 nochmal checken. Jā. Tas ir gewünscht. Wir stimmen nochmal drüber ab. Labi, nobalsojam nu, vēlreiz par 116. Sākam balsot elektroniski. 116. 116. Kalīna van Bremt. Katlīna van Bremt, 116. Beidzam balsot. 45 dafür. 45 par 8 pret. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. So 117, 118. 117, 118, 119, 120 identiski par pret atturas noraidīti. 121 par pret atturas. Man izskatās, ka noraidīts. 122 par pret. Ich möchte es einmal Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 122. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot 38 par, 24 pret, pieņemts. 20 ist zu. 123. atsaukts. 124. Kas par? Pret atturas noraidīts. 125. par pret atturas pieņemts. 126. par 126. atkrīt. 129. stimmen wir drüber. 129. par pret Nu, gandrīz neviens kolēģis nepacēla roku, mēs vispār neesam balsojuši. Tad balsojam elektroniski par 129. sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 54 par 9 pret. Pieņemts. Nu, ja jūs kārtīgi neceļat roku, tad mēs nevaram saprast, kā esat nobalsojuši. Tas mūsu darbu tikai apgrūtina. 131. Kas par Deivisu grozījums? Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 132. par. Pret. Atturas pieņemts. 130. 128. tomēr. Kas par? Pret. Nav īsti skaidrs. Man šķiet, ka tomēr bija vairāk par pieņemts. 127. par, pret, atturas, noraidīts. 134, 135 identiski divās daļās. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. Pārbaudīsim, labi, nobalsojam elektroniski par šo apgrozījumu otro daļu. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 37 par, 26 pret pieņemts. 136 par. Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudīsim 136. sākam balsot elektroniski. Der Wahlgang ist geschlossen. Beidzam balsot. 32 par, 30 pret. Pieņemts. Herzlichen Glückwunsch, Chris Davis. 137. 137. par. Pret. Atturas noraidīts. 138. par. Pret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 atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 142 elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 38 par, 25 pret pieņemts. Nom, wir kommen zu 143. 143, 144 identiski par pret atturas noraidīti. 145. par pret atturas noraidīts. 146. par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 146. grozījumu. Ja, Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot 32 par, 31 pret.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 157. par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 157. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 33 par, 28 pret pieņemts. 158. Par. Pret. Atturas noraidīts. 159. 160. kopā. Kas par? Pret. Atturas pieņemti. 161. par. Pret. Atturas noraidīts. 162. divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas. Man šķiet, ka pieņemta. Otrā daļa par, pret. Arī otrā daļa ir pieņemta. Pārbaudīsim vēlreiz otro daļu. Labi, sākam balsot. 162. grozījums, otrā daļa. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam elektroniski balsot. 34 par, 30 pret. Pieņemta. 163. grozījums, arī divās daļās. Pirmā daļa par pret. Tātad par pirmo daļu atkārtojam. Kas ir par pirmo? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa par pret pret, atturas pieņemta. Itra 15, kas par, pret, atturas pieņemta. 164 par, pret, atturas pieņemta. 165 par, pret, Lūdzu, nobalsojam atkārtot. 165. par, par, pret, noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist Beidzam balsot 38 balsis par, 25 pret pieņemts. Itre 8 par to nav jābalso, tāpat kā par 166. Par itre 10 arī nebalsojam. Itre 10 B par to balsojam. Kas par? Pret. Atturas pieņemta. Tagad pārlecam uz agri 5, kas par? Pret Kolēģi, nu vēlreiz, agri pieci par pret. Jā, pieņemts. 179 par pret. Noraidīts. Itre 13, par to nav jābalso. 180. divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret Ot, pret. Noraidīta. Einmal überprüfen. Labi, varam pārbaudīt. Sākam balsot 180. grozījums, tas ir un pirmā daļa. Sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 29 par, 29 pret. 20 dagegen noraidīta. Teil müssten wir auch abstimmen. Jābalso arī par otro daļu. Nu, drošības labad darīsim to arī elektroniski. Sākam balsot. Koniš. Geschlossen. Zweite Teil ist klar. Beidzam balsot. 47 par 15 pret pieņēmta otrā daļa ar lielu balsu pārsvaru von Chris Davis 182. 182. Dagegen. Par, pret, atturs. Nav īsti skaidrs šeit. Vēl vienreiz, kas ir par 182. Pret, atturs, pieņemts. Itra 14 par, pret, Pirmais bija vairākums pieņemts. Agri 16 par. Pret. Atturs pieņemts. Agri 17 par. Pret. Atturs arī pieņemts. Agri 20 atkrīt, par to nav jābalso. Agri 23 par. Pret. Atturs pieņemts. Agri 26 par. Pret pret, atturs pieņemts, itra 16, par to nav jābalso, tālāk 183 par, pret, šķiet noraidīts. Tālāk, agrī 24 par, pret, atturs pieņemts, 191 par, pret, atturs noraidīts, 187. par pret atturs. Pieņemts. Tālāk. Itre 11 par to nav jābalso. 189. divās daļās, pirmā daļa par pret, atturs noraidīts, otrā daļa, otrā daļa līdz ar to atkrīt. Nonākam 190 par, pret, atturs. Pār labāk pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par 190. Er über 190 Stimmen war, Entschuldigung. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 26 par 30 pret 6 atturējās noraidīts. Tālāk 192 par pret atturs noraidīts. Tālāk 206 par pret atturs noraidīts. 207 par pret atturs noraidīts. 208. Labi, vēlties pārbaudīt 207. lūdzu. Beidzam balsot. 32 par 31 pret. Pieņemts. Pieņemts. 208. Par. Pret atturs. Pārbaudīsim arī šo elektroniski. Labāk pārbaudīsim 208. Apstimmung. Beidzam balsot. 31 par 31 pret. Noraidīts. Divsimt devītais. Par? Es gribēju balsot par iepriekšējo grozījumu. Tas ir nu jau par vēlu. Tātad 209. grozījums par pret. Pieņemts. Agri 19 par. Kris Devis vēlēs izteikties priekšsēdētāji. Jūs nu pat nācāt klēr paziņojumu, ka ir pārāk, ir par vēlu balsot, bet eh, kolēģē nedarbojās balsošanas iekārta. Mēs taču nevaram tādā veidā pāriet pie nākamā balsojuma. Mīļais Kris, es jau biju slēdzis balsošanu, pasunēs to par slēgtu. Un tad, kad ir pasunāts par slēgtu, tad ir par vēlu. Bet mēs taču paļaujamies uz to, ka balsošanas iekārtas darbojas, vai ne tā? Un mana kolēģi tūlīt pat teica, ka viņai nestrādā balsošanas um, kartiņu un ka viņa nav varējusi nobalsot. Nu, bet cik tad ilgi mēs šeit balsosim? Tu, mēs balsojām elektroniski un pasludināja lūka balsošanu slēgt un sākām nākamo jau. Ja katru reizi tā darīsim, tad nezinu, cik ilgi mēs varēsim šeit balsot. Es domāju, ka viss bija ļoti skaidrs, Kris. Wasn't clear because it was nebija viss skaidrs, tāpēc, ka tur bija vienāds balsu skaits par un vienāds pret. Es ierosinātu turpināt balsošanu, saka priekšsēdētājs, viss tur bija skaidrs. Ar nelielu vairākumu, bet tomēr elektroniski tas viss parādījās. 19, Agri 19. Nebija vairākums, nebija neliels vairākums, bija 31 par 31. Es vēl vienreiz atkārtošu, tika norādīts šis grozījums, un mēs nebalsosim vēlreiz elektroniski tikai tāpēc, ka nebija skaidrs, jo bija skaidrs. Tātad tajā brīdī, kad balsošana ir slēgta, es paziņoju, ka balsošana ir slēgta, un tad pēc tam jau rezultāti tika paziņoti. Un tikai pēc tam, lūk, kāds paziņoja, ka nevar balsot. Nu, ļoti žēl. Nākamreiz, acīm redzot, tas jāsaka ir ātrāk. Jo es taču tur e, nu, kādu brīdi jūs varējāt balsot, lai konstatētu, ka balsošana nenotiek. Agri 19 par? Pret? Atturs? Noraidīts. 210. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. 211. Par? Pret? Atturs? Noraidīts. Tālāk. 212. par. Pret. Atturs noraidīts. 213. ir atsaukts. 214. par. Pret. Atturs pieņemts. 215. par. Pret. Atturs pieņemts pieņemts. 216. par, pret, atturs pieņemts. 217. par, pret, atturs noraidīts. 218. par, pret, atturs noraidīts. 219. par, pret, atturs noraidīts atturs Pieņemts 220. par. Pret. Atturs. Pieņemts 221. par. Pret. Atturs. Pieņemts 222. 223. 222. par. Pret. Atturs. Pieņemts 222. ir identisks 224. 225. kas par? Pret Pārbaudīsim elektroniski. Tātad elektroniski par 223, 4 un 205. 20. So, für alle Kollegen, der Wahlgang wird in Godātie kolēģi, 5 sekundes, lai nobalsotu, un ja kādam nestrādāja kartas, jāpaziņo tagad. 33 par, 30 pret, pieņemts. Līdz ar to Līdz ar to nonākam pie 233. Viktorija Prodi, Viktorio Prodi par pret atturs noraidīts. 234. par pret atturs noraidīts. Itra 9. Nē. 235. Par pret atturs pieņemts. Itra 9 par to nav jābalso. 236. Par. Pret. Atturs. 237. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 238. par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 238. 238. Wahlgang ist geschlossen. Beidzam balsot 34 par 27 pret pieņemts. Tālāk. 239, jo par rītu ar 17 nebija jābalso par, pret, atturs pieņemts, 241 par, pret, atturs pieņemts, 240 par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 240 elektroniski. Beidzam balsot. 34 par 26 pret pieņemts. 242 par pret. Atturs. Vēl vienreiz lūdzu paceliet rokas, kas par 242. Par, bet tātad pret atturs pieņems. 243. par pret atturs pieņemts. Labi, pārbaudīsim 243. lūdzu. Abstimmung ist. Beidzam balsot. 48 par 12 pret pieņemts.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 Noraidīts. Labi, pārbaudīsim. 249. <laughs> Beidzam balsot. 33 par 27 pret pieņemts. Pieņemts. Tja. 251. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs. Nav skaidrs. Vēl vienreiz, kas par pirmo daļu? Otro, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts otrā daļa noraidīta. Tālāk 257. un 258. tie ir identiski par, pret, atturs pieņemts, 259. un 260. identiski par, pret, atturs pieņemts, 261. par, pret atturs pieņemts. 262. un 263. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs arī pieņemts. 264. 265. identiski par pret atturs pieņemts. Itra 12 par, pret, atturs pieņemts. 268 divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. 267 par, pret, atturs pieņemts. 268. trijās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs. Arī otrā daļa pieņemta. Trešā daļa par. Pret. Atturs. Arī trešā daļa pieņemta. 269. par pret atturs pieņemts. 270. par nē, pārbaudīt vēlties 269. labi. Dafür. Dagegen. Priekšādātājs sajaucis kārtību un turpina prasīt, kurš par. Tātad 23 par 36 pret noraidīts. 270. par, pret, atturs. Nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski arī šo grozījumu. 270. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts 49 par 12 pret. Tālāk. Pie agri viens pārējiem. Nē. 281. Kas par? Pre... 281. 14. noraidīts, un tāpēc mums jābalso par 281. par pret atturs noraidīts. Tālāk. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 281. grozījums. Der Wahlgang. Beidzam balsot. Pieņemts. 33 par 27 pret. Tātad 281 pieņemts. Tālāk. Agri 1 divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Aturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Aturs. Arī pieņemts. Tālāk agri 9 par pret atturs pieņemts, agri 10 par pret atturs šķiet pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski agri 10. Der Wahlgang ist geschlossen. Beidzam balsot. 38 par 23 pret pieņemts. Agri 6 par pret aturs pieņemts. Tālāk pārējām pie 282 par 282 par pret atturs pieņemts. Agri 3 par pret atturs pieņemts. Agri 11 par pret atturs. Nebija īsti skaidrs. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim elektroniski agri 11. Enthal, äh, der Wahlgang ist Beidzam balsot. 54 par 6 pret. Pieņemts. Tomēr diezgan skaidrs. Bet no jūsu rokām tas nebija skaidrs. Agri 12. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Agri 14 divās daļās pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret Nu, pārbaudīsim elektronisku otro daļu tomēr. Abstimmung ist. Beidzam balsot. 36 par 23 pret pieņemts. Agri 21 par pret. Atturs pieņemts. Agri 25 par pret atturs pieņemts. Tālāk, itre 1C, par to nav jābalso. Itre 2, par, pret, atturs pieņemts. Itre 7, par, pret, atturs pieņemts. 294. par, pret, atturs pieņemts atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 294. šķiet, ka pieņems, bet tomēr pārbaudīsim. Apstimulis. Beidzam balsot. 32 par 29 pret pieņemts. 295, 298 identiski par, pret, atturs pieņemts, 297. par, pret, atturs pieņemts, 298. par, pret, atturs pieņemts, par rītu 22. nav jābalsto, 299. par, pret, pieņemts. Itra 22b par pret atturs. Vēlos pārbaudīt elektroniski. Itra 22b. Wahlgang ist. Beidzam balsot. 39 par 14 pret pieņemts. Itra 19 par. Pret. Aturs.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 atturs. Nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim 310 elektroniski. Beidzam balsot 29 par 31 pret noraidīts. 311 par pret atturs pieņemts.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 Pieņemts. Ceturtais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Piektais, sastais ir identiski par. Pret. Atturs. Nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Piektais un sastais grozījums. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot 27 par 33 pret noraidīts. Septītais. Par? Pret? Atturs. Noraidīts. Astotais par? Pret? Atturs. Vēl vienreiz parādam rokas. Kas ir par astoto? Pret? atturs noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski labi. Astotais grozījums. Wahlgang ist beendet. Beidzam. 33 par 27 par pieņemts. Devītais par pret atturs noraidīts. Desmitais par, pret, atturs noraidīts. Vienpadsmitais par, pret, atturs pieņemts. 12. par, pret, atturs pieņemts, 13. atkrīt, 14. par, pret, atturs, noraidīts. 15. par, pret, atturs, noraidīts. 16. par, pret. Labi, pārbaudīsim 15. elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 25 par 35 pret noraidīts. 16 par pret atturs noraidīts. 17 par pret atturs pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski 17. Cim. Wahlgang ist geschlossen.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 atturs noraidīts. Tālāk 21. par pret atturs noraidīts, 22. divās daļās, pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs Pārbaudīsim elektronisku otro, vārdu, otro daļu 22. grozīmam. Abstimmung ist beendet. Beidzam balsot 32 par 28 pret pieņemts. 23 par pret atturs pieņemts. 24 par pret Atur, atturs pieņemts. 25. atkrīt. 26. par. Pret. Atturs. 27. par. Pret. Atturs pieņemts. 28. par. Pret. Atturs pieņemts. 29. par. Pret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 pret, atturs, pieņemts. Krisdēvis lūdzu, priekšādātāji, man teica, ka atsevišķas grupas vēlētos mazliet šodien paspriest, es zinu par pa rezultātu, es zinu, ka vēl viens balsojums paredzēts. Ko mēs darīsim tagad, vai mēs paspēsim mums atvēlētajā laikā vēl par to arī nobalsot? Jo? Thank you. Uh... Paldies. Nu, tā kā šeit ir vairāki jauni ierobežojumi iekļauti nosacījumi un tā tālāk, es gribētu ierosināt, lai tautas partija balso pret šo ziņojumu. Devis kungs lūdzu tātad īsu pārtraukumu. Šodien mēs nepaspēsim vairs nobalsot par otru ziņojumu, kas mums paredzēts Satuhasī ziņojums. Un e, tāpēc līdz ar to mums ir nedaudz laika, ja jūs to vēlaties, mazliet vēl apspriesties Tātad pavisam neliela pauze pirms gala balsojuma. 5 minūtes. Jā, par Sato Hasīziņiem runājot. Vai mēs par to balsosim šodien? Nē, mēs nevaram paspēt, vai ne? Jā, skatoties uz pulksteni, es redzu, ka tas nebūs iespējams. Šodien nevarēsim par to vairs nobalsot. Nepaspēsim. Un tāpēc tagad mums ir laika 5 minūšu pārtraukumam, lai jūs varat apspriesties un varat, varam tūlīt pēc tam nobalsot par gala balsojumā. Tātad 5 minūtes, 5 minūtes pauze. Nu, tātad atsākam darbu 25. Sātu Hasī, jūs vēlēties kaut ko teikt? Priekšādātāji. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi balsot tomēr arī par šo sāru saturu kuģa degvielā manu ziņojumu, un es ierosinu, ja grupām ir vajadzīgs laiks pārdomām, tad tās var eh, te sačukstēties eh, balsojuma laikā par šo ziņojumu jo es domāju, ka gala balsojums par Kris Deivisu ziņojumu varētu nākt pēc balsojuma par sēra satura ziņojumu. Bet es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums. Jūs taču visi zināt, cik ārkārtīgi svarīgi, ka šajā komitejas, kāpēc še, šīs komitejas darba kārtībā šis ziņojums ies, iekļauts tāpēc, ka vakardien nebija zināms, kas būs ar lidojumiem un tā tālāk, tāpēc balsojums noteikti šodien. Mums izdevās nodrošināt komitejā pilnu klātbūtni, un ja tā šobrīd ir nodrošināta, tad mums vajadzētu par to balsot pat tad, ja mēs pārsniedzam sanāksmes laiku. Nu, nevaram jaukt abus šos balsojumus kopā. Tas ir pilnīgi neiespējami. Nevaram vispirms, mums vispirms jāpaveic par Devis eh, ziņojumu balsojumus, un viņš kā referents lūdza 5 minūšu pauzi, lai mēs varētu pārliecināties, ka nobalsojam gala balsojumā par tādu versiju, kādu vēlamies to redzēt. Un tāpēc es lūdzu jums vispirms dot 5 minūtes Krisam Deivisam, uh, lai mēs varam apspriesties un pēc tam nonākt pie nākamā ziņojuma, un tad varam konstatēt, kā tālāk rīkoties ar šo ziņojumu. Un varbūt, ka koordinātori var pauzes laikā arī par to padomāt, ko darīt ar šo atlikušo ziņojumu. Tātad 12.25. turpinam darbu. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dargie kolēģi un kolēģis, 5 minūtes ir iztecējušas. Please take your seats. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Dāmas un kungi, mums joprojām ir jābalso par Dēvisa ziņojumu. Tagad balsosim par visu grozīto ziņojumu un darīsim to elektroniskā kārtībā. Sākam balsot! Haben Sie alle abgestimmt? Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Die Abstimmung ist hiermit geschlossen. Beidzam balsot. 32. 32 par, 24 pret, 5 atturējās. 5 Enthaltungen. Insofern. Kris Deivis, varu jūs uzteikt. Tagad nākamais darbkārtības punkts par sēru saturu kuģa degvielā. Man ir jālūdz koordinatoru nostāja, kā mēs tagad rīkosimies. Kāda procedīra jāievēro? Mums ir atlikuši vien 5 minūtes. Un 10 minūtes eh, mūsu rīcībā būs vēl tulki, mēs balsosim nu, vismaz pusstundu, līdz ar to vairāk nebūs pieejama tulkojuma. Un tad Līza vai Zēbers, eh, viens no koordinatoriem varētu mūs informēt. Zēberkungs. Nu, tas ir tāds bēdīgs iznākums, ka mums eh, balsojums ir jāpārceļ, bet eh, īstenībā mums vairs nebūs pieejams tūkojums, līdz ar to mums nav citu tehnisku mm, alternatīvu. Nu, tas ir tāds grūts lēmums, bet mums nav vienkārši izvēles. Linda Makēven, lūdzu, paldies! Man politiskā grupa varētu balsot tagad arī bez tūkojuma. Dēvis, liberāļu vārdā. Thank you, um... Paldies. Es domāju, ka Ričardam taisnība, tā tad mums ir jāievēro procedūra, un procedūrai ir uh, pakārtot arī tūkošana. Tā tad uh, viss kārtībā. Uh, Eh, Satūhasī, gribēju teikt, ja jūs iepazīstaties ar balsojumu sarakstu, gandrīz visi grozījumi ir iekļauti kompromisos un konsolidētajos grozījumos. Līdz ar to mums pat nevajadzēs pusstundu, lai nobalsotu. Es ceru, ka mēs varam nobalsot tagad. Uh, there are all stakeholders Visiem interesantiem ir nepieciešama skaidrība par šo likumdošanu. Mēs nevaram kavēties. Īsijā. E EKR grupa lūdzu. That... Mēs uzskatām, ka ir jābalso vēlāk, saka Uzkīkungs. Tātad mums ir jāievēro procedūra un normas. Paldies. Goe. Ich möchte die Berichterstatterin. Gribēju atbalstīt referentu, ka jābalso šodien. FD. EFD. Izstāvasi. No, siamo per il rispetto delle regole, quindi indispensabile interpretare. Mums ir jāievēro normas, saka Rosī kungs. Mums ir nepieciešams tūkojums. Bet koordinatori ir šo to uzzinājuši, bet Es nesaprotu, kādēļ tūki nevar pastrādāt pusstundiņu ilgāk, jo man šķiet, nu, viņiem alga nav atkarīga no tā, vai viņi strādā pusdienu vai veselu dienu. Order, Lūdzu par uh, procedūru. Silakakis kungs, jā, šis ir ļoti nozīmīgs likumdošanas akts, kas ietekmēs miljoniem cilvēku dzīves un arī ļoti daudz darba vietas. Mēs ne, nediskutējām par uh, oriģināliem grozījumiem. Es pārbaudīju darba kārtības. 13. decembrī tika iesniegti grozījumi, un mums nebija iespējas par tiem diskutēt. Uh, Līdz ar to katram kolēģim ir pilnīgi likumības tiesības cīnīties un aizstāvēt savus grozījumus. Ja mēs par likumdošanas grozījumiem nediskutēsim, par ko tad īsti mēs te runājam? Jā, mēs jau esam pārvilkuši laiku. Tādēļ vajadzētu dot iespēju kolēģiem uh, rūpīgi iepazīties ar grozījumu. Un es gribu atbalstīt savus grozījumus, gribu uh, ar kolēģiem vēl par tiem apspriesties kādā no nākamajām sanāksmēm un tad normāli nobalsot. Nu, neiztriepsim karstu, nebalsosim bez debatēm. Ich habe jetzt alle Meinungen hier angehört. Uh... Es jau visus uzklausīju, saka priekšsēdētājs Rosīkungs, es gribu jums pateikt, eh, jā, ka ir jābūt eh, tulkojumam, tad, kad norisinās debates, bet par balsojumu tas nav teikts. Bet Mums ir jāņem vērā, ka šis ir ļoti nopietnas dokuments, un es gribētu, lai mm, būtu pieejams arī tūkojums, kad par to balsojam. Tādēļ varam nobalsot nākamajā NV komitejas sanāksmē. Es zinu, ka tas jums sagādā neapmierinātību, bet, lai eh, tam pievērstos tā nopietni, mēs to varētu pārlikt uz citu sēdi. Un daudzi kolēģi ir pret to, lai balsotu tā pa galvu, pa kaklu. Sekretariāts man teica, ka ir nepieciešama vismaz pusstunda, lai balsotu. Un kompromisu grozījumi un konsolidētie grozījumi ir tādi baltiem diegiem šūti, tādēļ mums patiešām vajadzētu atvēlēt citu dienu balsojumam. Es lūgtu kolēģu sapratni un balsojam citreiz. Satū Hāsī lūdzu. Nu, ja tāds ir vairākuma viedoklis, es, protams, neko tur nevaru darīt, bet es tiešām, tiešām ceru, ka tādā gadījumā nākamnedēļ Strasbū, eh, nākamajā Strasbūras nedēļā būs komitejā balsojums par to, un kad dzirdēsim arī komentārus par grozījumiem. Balsojums neprasīs īpaši ilgu laiku, jo gandrīz viss ir iekļauts kompromisu grozījumos un konsolidētajos grozījumos. Donnerstag Vormittag in Straßburg. Ceturtdien no rīta Strasbūrā mēs par to vēlreiz varēsim vienoties un Es gribēju pateikt, ka šodien mums bija divi darba pakārtības punkti, kas prasīja daudz laika. Tas ir saistīts ar koordināciju un, nu, kolēģi, varbūt jūs varētu mani ieklausīties. Tātad koordinatoru sanāksmē vajadzētu pārunāt eh, šo procedūru, proti, ka balsojot par likumdošanas aktiem, mēs eh, šai procedūrai atvēlam prioritāru statusu, un arī ēnu referentiem vajadzētu parūpēties, lai referenti Satu Hasī lai tā tad būtu iespēja apspriesties par grozījumiem. Tātad par to ir jāvienos referentam ar ēnu referentiem. Tas ir saistīts ar cieņu un līdz ar to ceturtdien Strasbūrā mēs par to balsosim un vēl organizēsim diskusijas. Un ich bedank mich. Paldies par uzmanību un novēlu visiem uh, jauku pusdienu cēlienu, un tad mēs tiekamies Strasbūrā, kur arī balsosim. Paldies!